sastapsies ar tieši tādām pašām diskusijām, un mums no tā ir kaut kā jāizvairās. Paldies. Priekšādētāji. Paldies, komisārs kundze. Diskusijas ir beigušās. Pateicos tulkiem. Un paldies arī personālam par pacietību. Smaskot.